ka nākošā Malināras kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, Vācijas kanclere eh, Angela Merķele ir eh, ne tikai kritizējusi citas Eiropas valstis par tās rīcību krīzes laikā, ir jāsaka, ka mēs te runājam par fundamentālām vērtībām. Mums ir jāizstrādā risinājumi, slēdzot Turciju. E, man ir prieks, ka mēs rīt šeit varēsim diskutēt ar e, Vācijas kancleru un uzzināt viņas e, plānus nākotnē. Pie mums būs arī Francijas prezidents François Hollands. Es divas nedēļas, pirms divām nedēļām biju Kalē un redzēju, kas tur notiek, un mums vajadzētu kaunēties par to. Mums ir jānoregulē situācija pašu mājās. Paldies, Lihjārika kungs. Priekšsēdētāja kungs, mēs, protams, vēlamies apsveikt dalību valstis, kas ir spējušas parādīt zinām rīcību, bet vairāk īstenībā tieši teiz brīvprātīgo darbu dažādu veidu organizācijas, kas spējuši sniegt atbalstu bēgļiem. Bet ir nepieciešams līdz to sniegt vēl vairāk viņiem atbalstu, jo viņi ir spējuši visvairāk palīdzēt e, bēgļiem, lai viņi varētu integrēties un arī pat iekļauties darba tirgū. Nākotnē, domājot par reālo atbalstu, mums būtu jāpārdod tieši par to, ka daļa budžeta vajadzētu iezīmēt kā atbalsts nevalstiskām organizācijām. Tālāk mums jānorā par eh, starptautiskās aizsardzības eh, piešķiršanu visiem tiem cilvēkiem, kas ir eh, beguši no kara, un līdz to viņiem jānodrošina vistiešākais veids, kā viņiem šo atbalstu saņemt, nevis, ka viņiem būtu jāpaļaujas uz kontrabandistiem. Eiropā ar 500 miljoniem uh, Eh, cilvēki, eh, kurā dzīvo 500 miljoni cilvēku, un nu, viņu nepārpludinās eh, šobrīd šie 700 tūkstoši bēgļu, kas ierodas vienalga, vai mēs runājam par arī ekonomiskiem migrantiem. Paldies. Dubanettel Holum. Gāls kundze, nākamā Jā, daudz, kas šeit eh, tika teikts eh, par Ungāriju. Ungārija vienkārši uzbruka dažādiem izteikumiem un apvainojumiem, bet patiesībā mums ir jākoncentrēs uz to, lai mēs varētu efektīvi atbalstīt bēgļus, bēgļu plūsmas, lai mēs varētu atbalstīt viņus eh, bēgļu nometnēs, tuvajos austrumos Un uh, nav pieļaujams, ka viņi, piemēram, apmētā ar akmeņiem policistus uh, Ungārijā. Mums ir jākoncentrējas uz trešajām valstīm kur ir eh, jānodrošina attiecīga humanitārā palīdzība. Un tiešām jānoskaidro, kas ir pelnījuši bēgļi status un kas nē. Un e, tas varbūt novērsīs to, ka e, tūkstošiem cilvēku uzņemsies bīstamo ceļu. Un ir jānodrošina arī tas, ka cilvēkam nav tiesības uzturēties Eiropas Savienībā, tiktu nosūtīti atpakaļ. Mums ir jānosargā mūsu ārējās robežas. Un visiem, protams, jāievēro Eiropas e, tiesību akti. Un skaidri jāpasaka, ka mēs nevaram visus uzņemt Eiropas Savienībā Un ja mēs to neizdarīsim, tad tā būs lieklība. Paldies! Paldies! Te mēs runājam par humanitāro situāciju, un es gribu stākt ar Balkānu valstu pieminēšanu. Pēdējā gadā mēs diezgan daudz, es, vai mēs esam darījuši pietiekoši daudz, lai attīstītu šo reģionu demokrātiski, ekonomiski, vai mums tas ir bijis pilnīgi vienaldzīgs nometnes Libānā, Jornādijā, arī šeit situācija ir neciešama. Eh, bērniem nav izglītības iespēju, nav nodrošināti pietiekoši pārtikas eh, līdzekļi un tā tālāk. Sīrijas bēgļi Turcijā. Viņi nedrīkst strādāt, viņiem nav nekādu sociālo tiesību, un viņi nevar saņemt bēgļa statusu. Un tad eh, jautājums, vai viņi vēlas eh, palikt šādā Turcijā. Un eh, jautājums par to, vai labāk pāriet robežu un riskēt ar to tiks nošaut, viņi to uzņems. Ko mēs darām sakarā ar Itālijas sakarā? Mēs nevaram tā turpināt. Mums ir jātiek galā ar situāciju arī uz ārējām robežām. Taču mēs cenšamies atrast kaut kādus šauru nacionālus eh, risinājumus, nevis eh, cenšamies aizsargāt eh, cilvēktiesības, bet dažādos variantos meklējam kaut kādus risinājumus. Nav vienotas situācijas Eiropā. Un jāsaka, ka padome nav radusi tādu kopēju Eiropas risinājumu. Un tagad ir jau uh, pāri uh, pienācis laiks, kad mums finansiāli un organizatoriski ir beidzot jā izveido situācija, lai mēs varētu izskatīt pieteikumus, uh, palīdzēt trešajām valstīm. Mūsu pilsoņi beidzot ir pelnījuši īsteni Eiropas padomi. Уважаеми господин председателю. Nākamais runātājs Zahambatskī kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, šī ir tāda pilnīgi bezjēdzīga diskusija. Mēs te runājam par to, ka īces galu galā ir radījusi šīs bēgļu plūsmas. Mēs eh, atkārtojam to, ka Turcija ir bombardējusi eh, kurdu apdzīvotās teritorijas Irākā. Eh, savukārt esam runājuši arī par to, ka tikai militāra iejaukšanās var atrisināt krīzi, taču, diemžēl, nekas no tā visa nav noticis, nav piepildies, un mana valsts, Bulgārija, cieš no migrantu plūsmām, nav izpratnes par atšķirību starp migrantiem un bēgļiem. Migranti ierodas no drošām valstīm, kā piemēram Turcija. Es iebilstu pret visādām kvotām un uh, hotspotu veidošanu. Visi viņi tik un tā grib braukt tikai uz Vāciju. Nākamais runātājs ir Rādoškungs. Uh, Paldies! Migrantu krīze ir eh, demonstrējusi Eiropas politikas eh, vājumu. Bēgļu politika ir tikai uz papīra, kas pat, un tāpat netiek ievērota. Un, principā, Schengens sistēma ir izgāzusies. Un iekšējās robežas daļai ir slēgtas, Es atceros krīzi bijušajā Dienvidslāvijā, kad uh, Horvātija, maza valsts, Uh, cieta no agresijas un uzņēma bēgļus no Bosnijas un Hercegovinas. Uh, uh, un to bija daudz vairāk, kā šobrīd mums jāuzņem Eiropas Savienībā. Un situācija tagad īpaši nemaz neatšķiras ir ārējie spēki, kas šobrīd ir tie, kas realizē savas intereses un izmanto izmanto eh, šo krīzi savās interesēs. Tā kā es eh, ceru, ka šī krīze beig beigās tomēr radīs eh, vai novedīs pie labākas, saprātīgākas Eiropas politikas. Šunks kungs. Tas, kā mēs atrisināsim šo bēgļu krīzi šeit Eiropas Savienībā, nu, mēs te zināmā mērā esam liekulīgi. Eiropas Savienības vadība uh, iet represiju ceļu un Uh, faktiski neievēro solidaritāti, un līdz ar to mēs uzturam situāciju, kas ir novedusi pie tā, ka cilvēki uh, <clears throat> dodas uz Eiropu pārvēršot vidusjūru <clears throat> par kapsētu, un mums ir jāpieņem drosmīgi risinājumi, mums ir jāveido uzņemšanas centri un jāgarantē eh, bēgļiem tiesības eh, ierasties Eiropā drošos veidos, eh, pastāvot uz Dublinas realizēšanu, tātad Dublinas noteikumu ievērošanu. Uh, Šobrīd simtiem tūkstošu bēgļu ir iestrēguši Grieķijā. Ir vajadzīga jauna vienošanās, jaunu centru izveide, lai varētu izskatīt uh, bēgļu uh, tātad pieteikums. Uh, Broka kungs, nākamais Broka kungs, lūdzu jums vats priekšsēdētāji, padoms priekšsēdētāji kungs, kolēģi. Jā, Dalība valsts un Eiropas Savienība pēdējos gados ir pieļāvusi milzu kļūdas, bet eh, mums šodien ir atrisinām problēma. Daudzi no mums eh, to nav šķiet, ka sapratuši. Eiropas Savienības eh, valsts nav vienotas, tiek ietekmētas tiesības uz bēgļa statusu. Uh, kam nav noteikti nekādi griesti. Un tā pašā laikā tas ir paredzēts arī mūsu pamatlikumos. Bet cilvēki nesaņem atbilstošu apiešanos. Es būtu pateicīgs komisijai, ja tā runā par manu valsti tad eh, es gribētu teikt, ka jā, ir pārmetumi par to, ka cilvēki netiek atpakaļ nosūtīti pietiekoši ātri, bet eh, cilvēki arī netiek uzņemti pietiekoši uh, ātri. Mēs uh, runājam ar Turciju uh, vakar un jāsaka, ka jāskatās situācija kopumā uz karu. Uh, Krievija un ASV ir uh, liela spēlētāja, kas arī ir jāpiesēdina pie uh, sarunu galda. Jā, viņi piedalās ar gaisa uzbrukumiem, taču katrs met savus bumbas uz uh, citiem spēkiem. Un mums vajag arī jaunu tirzniecības un Āfrikas politiku un uh, klimata aizsardzības politiku. Un, jā, mēs nevaram piedāvāt kaut ko tādu, tad Gal galā mūsu pilsoņi parādīs mums durvis, un mums ir jāskatās plašāk uz šīm uh, lietām. Mm. Cienījamie deputāti, es uh, lūgtu jūs pieturēties pie jūsu jums atvēlētā uzstāšanās laika. mēs nevarēsim pabeigt pat līdz pulkstens vieniem, bet mums jāsāk balsot, ir jau pēc pāris minūtēm Marājas kungs. Paldies, es apsveicu to, kā ir nosaukta šīs debatas. Un es atbalstu Makovenas kundzes teikto. Šī ir pirmā reize, kad ārējā dimensija ir sasaistīta ar politiskajām debatēm par bēgļiem no iekšējās politikas viedokļa. Timerman kungs atzīmē, ka mums ir jāsaprot eh, šis te neatliekamības eh, princips par konfliktu Sīrijā. Tuvojas ziema, un Lība komitejā mēs ļoti labi saprotam, ko tas nozīmē. Tas nozīmē vēl vairāk nāves gadījumu vidusjūrā, koridorus uz zemes un krīzi un tā tālāk un es vēršos pie pārdomas eh, par to, ka vajadzētu pārskatīt civilās aizsardzības mehānismu un atcerēties, ka šie ir tādi neatliekami apsvērumi. Un eh, es vēlētos vērsties arī pie Timerman kunga eh, un sacīt, ka mums ir jādomā ne tikai par relokācijas mehānismu, bet arī par to, kā mēs tiksim galā ar visu šo te mehānismu, kā darbosies hotspoti. Uh, un e, mums ir jāatrisina atbilstoši risinājumi, kas būtu saprotami mūsu pilsoņiem. Forēns skundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka šīs debatas, kas notiek tikai dažas dienas pēc uh, gads um, kārts kopš briesmīgiem notikumiem Lampedūzā. Ir interesanti atzīmēt, ka um, ir 2015. Um, gadā vien tūkstošiem cilvēku gājuši bojā, cenšoties sasniegt Itālijas krastus. Ja mēs runājam par ārkārtas situāciju, tad vienīgā ārkārtas situācija, par kur ir jārunā šobrīd, ir šo dzīvību glābšana. Eiropā ir jāizpilda tās saistības, kas te ir. 120 tūkstoši cilvēku kā daļa no kvotas, tas ir tikai tāds e, žests. Jā, es zinu, ir grūti atšķirt patiesos bēgļus no klimata bēgļiem un e, ekonomikas e, bēgļiem. Mēs cīnījāmies pret Dublins konvenciju. Mums ir laiks pāriet uh, uz humanitāru pieeju, kas ļauj glābt cilvēku dzīvības un tāpat laikā arī atvērt jaunas iespējas. Korats Bilds kundze. Cilvēki, kas bēg uz Eiropu, pret viņiem ir jāizturas ar cieņu. Mums ir jāatbalsta finansiāli Jordāna, Librāna, Turcija, Serbija, Maķedonija. Mums jāpiešķir lielāks finansējums starptautiskām organizācijām, eh, ANO, piemēram, UNHCR, un eh, pasaules pārtiks programmai nepietiek ar eh, finansējumu solīšanu. Finansējums ir jāpiešķir un jādara tas ātri. Es vadīju Lībe komitejas delegāciju uz Lampedūzu un konstatējumi ir tādi, ka operācijas vidusjūrā eh, glābšana ir efektīvas. Pateicoties sadarbībai starp iesaistītajiem dienestiem un nevalstiskajām organizācijām ir nepieciešams rast risinājumus, lai varētu apkarot eh, cilvēku tirdzniecības organizatorus un glābt dzīvības uz jūras. Mums jākoncentrējas arī uz austrumu plūsmu caur Turciju, Grieķiju Dienvidu Itāliju. Legālas e, iespējas iekļūt Eiropas Savienībā ir, bet dalību valstis tās neizmanto. Mums ir jāpāriet uz obligātu pārvietošanas e, sadalījumu sistēmu. Visas dalību valstīm ir jāizteno patvērumu pakete, tā skaitā eh, reģistrācija un pirksnospiedumu noņemšana pie ārējās robežas. Tas ir nepieciešams, lai Schengen varētu darboties. Tālāk eh, vicepriekšsarētājs Solī. Paldies, priekšsarētāji. Es vēlos vērsties pie proeiropiskajiem spēkiem šajā parlamentā, jo ksenofobus uzrunāt nav jēgas. Timermans kungs padome piekrīt iemesliem eh, uzņemt cilvēks, bet mums ir jāiet tālāk. Mums ir jāparāda, kā padomes secinājumi ir pārvēršami labā politikā un labā praksē. Mums ir nepieciešams steidzami izveidot civilās aizsardzības eh, struktūru, kas koordinētu nacionālās struktūras, lai parādītu iedzīvotājiem, ka uzņemšana neatšķiras eh, no, no tā, kas ir nepieciešams, lai glābtu cilvēks. Tāpat mums ir nepieciešama robežsardze, Eiropas robežsardze. Eiropas civila, eh, civila aizsardzība un Eiropas robežsardze. Tās ir divas lietas, kas ir steidzami nepieciešams, un parlamentam un komisijai ātri jāstrādā kopā, lai pie tā nonāktu. Gabriels Kundze. Paldies. Papildus nauda piešķiršana gan Frontexam, gan Eiropola darbībai, protams, ir viena lieta, bet par priekšu ir jārunā pirmkārt jau dalībvalstu iesāžu darbinieku sagatavošana. Mēs redzam, ka īstenībā tas ir ļoti svarīgs jautājums tālāk, kā mēs veiksmīgi varēsim nodrošināt eh, bēgļu integrāciju. Un runāsim par īsti tiešām tiem, kas ir cietēji. Tālāk, ja mēs runājam par kaimiņu valstīm. Uh, kas īstenībā ir arī nu, pie, atbildīgs par to, lai uzņemtu bēgus attiecīgi. Saudā Arābija šobrīd tikai 300 tūkstoši uh, sīriešu ir pieņēmusi un uh, papildu cits valstis, bet uh, kopā, lai atrisinātu šīs problēmas par bēgļu status piešķiršanu, tas ir jārisina kopā. Un treškārt, ir jārunā par ārkārtas situāciju Libānā un Jordānijā ir jāatzīst, ka šīs divas valstis tiešām ir visvairāk darījušas, un Eiropas atbalsts ir vēl nepieciešams. Un tādēļ mums ir jāpiecieš, eh, jā, jāizdara viss nepieciešams, lai šīs valsts tiešām varētu arī iestāties Vidusjūras Savienībā. Paldies. Tālāk Dievs Demēra kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Viena no pirmajām lietām, kas mums jādara, ir jāpalielina finansējums pasaules eh, pārtiks programmai. Tāpat arī jāizteno šī pieņemtā hotspot eh, programma, eh, lai mēs varētu pie, ar pietiekamu cieņu izturēties pret bēgļiem, kas ierodas. Viss, ko mēs darām apkarojot nelegālo imigrāciju, mums ir jārīkojas izlēmīgi, apkarojot cilvēku tirzniecību Mums ir nepieciešama humanitārā palīdzība, koordinējot eh, starptautisko organizāciju un nevalstisko organizāciju darbību. Un ES, fond, ES eh, e līdzekļi ir jāizmanto, lai eh, nodrošinātu visu nepieciešamo, lai struktūrās, Eiropas aģentūrās būtu nepieciešamie darbinieki. Uh, lai eh, varētu veikt pienācīgu robežu apsardzi un identifikāciju uz robežas. Tāpat arī ir jādara viss iespējamais, lai ar sociālām nodarbinātības un apmācības programmām integrētu bēgļus. Mums ir nepieciešama donoru konference. Un Grieķijai nepieciešama īpašs atbalsts ar atbilstošu finansējumu. Paldies! Eh, Koeliju kungs tālāk. Paldies, priekšsarētāji! Mēs saskaramies ar milzīgu humanitāru ārkārtas situāciju, kā sacīja komisijas vicepriekšsēdētājs Timermans. Visļaunākais būtu nedarīt neko. Komisija nāk uz klājā ar iniciatīvu, ar labiem priekšlikumiem, tālāk padome, Šmita kungs. Ja izlem vispār, tad izlem vēlu un maz. Padomē, nevajadzētu aizmirst, ka šī nav robežu krīze, bet bēgļu krīze. Mums ir jāuzla, jāpalielina uh, attīstības palīdzību, bet eh, problēmas nevar visas atrisināt tikai samaksājot naudu. Tieši atsevišķu dalību valstu rīcība grauj Schengens zonu. Diemžēl piešķirtais finansējums ir pārāk neliels, ņemot vērā, cik milzīgi ir problēma. Uh, Un, savukārt dalību valstīm ir nepieciešams ievērot visus likumus un sadarboties, un komisijai ir jādarbojas kā e, līgumus e, sargātājai, un tā skaitā to, to normatīvo aktu sargāšanai, kas ir pamatā Schengens zonai. Un jāsniedz palīdzību tām dalību valstīm, kas saņem vislielāko patvēru meklētāju pieprasījumu skaitu. Paldies, tālāk Zvēra kungs. Paldies, priekšsarētāji, dāmas un kungi. Šodien eh, lasīju pārsteidzošu iz, izteikumus, eh, kurus bija paudz Vācijas eh, ministrs, kurš sacīja, ka Vācija vairs neuzņems bēgļus, bet sāks to viņus noraidīt. Jautājums, kā tad ir ar valstīm, kur e, ir jāievēro pamatiesības. E, runa ir konkrēti par Sloveniju un Horvātiju, bet abām valstīm ir ļoti e, mazas uzņemšanas spējas, maz, maza kapacitāte. Un ja Vācija plāno vairāk kā miljonu bēgļu novirzīt uz šīm divām valstīm, tas vienkārši nav iespējams to uzņemt. Uh, Es aicinātu vēlreiz pārdomāt uh, šo lēmumu. Vācijai ir jāizveido savu pamatot migrācijas politika, bet uh, tajā būtu saprātīgai. Tālāk uh, brīvā mikrofona procedūrā Šoidrovs kundze. Paldies priekšsarētāji, kā atvēlējāt man iespēju uzstāties. Uh, Man prieks redzēt, ka mēs pārējām no vārdiem pie darbiem. Tieši tādēļ Čehija neiebilst eh, pret eh, to, ka zaudēja balsojumā padomē, jo mēs vēlamies izrādīt solidaritāti, mēs vēlamies palīdzēt ar finansējumu humanitārai palīdzībai. Pēdējos gados Čehija piešķīra 3 miljonus eiro humanitārai palīdzībai Sīrijā un tuvējos austrumos. Tādēļ es vēlos eh, vērsties pie komisāra un pie ministra, eh, jautāt, kāpēc mēs Eģipti nemiram starp drošajām valstīm. Eh, tur šobrīd ir tūkstošiem bēgļu. Dāmas un kungi, man prieks, ka Eiropas parlaments reaģē ātri sniedzot finanšu palīdzību. Esmu gatava balsot par tādu budžetu, kas nodrošinās humānus apstākļus bēgļu nometnēs. Honorevole Kinīši. Paldies, Kinīši, un tālāk. Mikrofonu. Di fronte alla crisi umanitaria determinata. Jā, paldies. Saskaroties ar šo humanitāro krīzi, kuru, kuru izraisījusi migrācija, pieņemtie pasākumi ir solis uz priekšu, bet ar to nepietiek. Es vēlos atgādināt eh, par to, par ko daudzi no jums nerunā. Vairāk kā 100 tūkstoši bērnu un jauniešu eh, pēdējo sešu eh, mēnešu laikā ir ieradušies bez vecākiem. Mums jādara daudz vairāk priekš viņiem, mums jāpātrina patvērumu pieteikumu izskatīšanas procedūras. Tāpat mums ir uh, jāatzīst, eh, kā to es tiesa ir noteikusi, bērniem ir savas tiesības. Dalību valstīm ir jāpalīdz bērniem, kas ieradušies bez eh, pa, eh, nevienu nepavadīti. Un neskatoties uz to, kura bijusi pirmā ierašanās valsts un vai ir spēkā citas patvēruma procedūras, bērniem ir jāsniedz prioritāru palīdzību. Un jā, jādara viss iespējams, lai bērni nenonāktu cilvēku tirzniecības eh, tīklu rokās. Marijas kungs tālāk. Situācija, kādā ir tūkstošiem eh, bēgļu, kas pārpludina Grieķiju un eh, lielāko daļu Eiropas vienkārši šausminoši. Šī bēgļu plūsma pieaugs un pieaugs, turpinoties karam Sīrijā, jo Eiropas Savienība piecieš ISIS darbību. Šī ir ne tikai bēgļu krīze, šī krīze Eiropas iedzīvotājiem un Grieķijas iedzīvotājiem, kas um, memorandu dēļ ir kļuvuši tik nabadzīgi. Trojka ir izmantojusi kārtējo memorandu, lai padarītu Grieķijas iedzīvotājs vēl nabadzīgāks, eh, kamēr viņi ir spiesti uzņemt milzīgs bēgļu daudzums. Ir jādzēš Grieķijas parāds, lai valsts varētu tikt galā ar šo bēgļu plūsmu, bet tā vietā Grieķija tiek padarīta par sociālo kapsētu, ļaujot šim procesam turpināties. Tad paldies tālāk Jāgoģičs kungs pēdējā Eiropadoms sanāksme ir pavirzījusi mūs uz priekšu. Un, protams, ka eh, komisija vienmēr pieturēsies pie nostājas, ka situācija ir jāatrisina, bet tas, no kā mēs nevaram izbēgt, ir sekojušais. Mēs absolūti nebijām gatavi šai situācijai. Komisija, dalība valstis, visa Eiropas Savienība absolūti nebija gatava šai situācijai. Un, diemžēl, mēs redzam arī domstarpības tā rezultātā. Es vēlos īpaši uzsvērt, ka Eiropas Savienībai ir jārīkojas daudz izlēmīgāk, lai atrisinātu šo situāciju tās e, valstis, kas nav Eiropas Savienībā, kā Serbija, bijušā Dienaslāvijas Maķedonijas republika, ir darījuši vairāk e, nekā Eiropas Savienības dalību valsts. Daudz dara arī Turcija, Libāna, Jordānija. Dalību valstīm ir jāpārdomā savu nostāju tuvajos mēnešos, jo krīze vēl nav beigusies. Paldies, Krisogonos kungs tālāk. Tas, kādā e, veidā mēs reaģējam uz problēmām, saistībā ar bēgļiem, ar migrantiem ir nepietiekama. Un reakcija ir nevienlīdzīga attiecībā uz dalību valstīm. No 2,4 miljārdiem, kurus Eiropas komisija apstiprināja attiecīgajās programmās pēdējās nedēļās, Grieķijai piešķirts ir 470 miljoni Tas izskatās liels skaitlis, bet tā ir tikai viena piektā daļa no kopējās summas. Tāpat laikā Grieķija kopš gada sākuma ir uzņēmusi 310 tūkstošu reģistrētu personu. Salīdzinot ar 430 tūkstošiem, ko ir uzņēmusi pārējā Eiropas Savienība, tātad divas trešdaļas no, no migrantu plūsmas iet caur Grieķiju, bet finansējums tiek piešķirts tikai vienas piekdaļas apmērā. Manuprāt, šī proporcija ir jāmaina. Paldies, Karverkungs! Paldies, priekšsēdētāji! Šī migrantu krīze ir kļuvusi par lielāko politisko jautājumu pēdējā laikā. Līdz ar to mums ar, arī jānoskaidro visi faktori, lai atrastu labākos risinājumus gan Eiropas Savienības iedzīvotājiem, gan migrantiem pašiem. Uh, Saudās Arābijas e, pārstāvi pagājušajā nedēļā e, pārstāvi sacīja, ka viņi esot uzņēmuši 2,5 miljonus bēgļus. Tāpat viņi nav parakstījuši ANO konvenciju par bēgļiem. E, saskaņā ar man zināmo šie skaitļi neatbilst patiesībai. Saskaitot tos eh, datus, eh, ko uzrāda ANO struktūras, es redzu atšķirību par miljonu vai par pusotru. Eh, Persijas līča valstīm ir jādara vairāk, jāsadarbojas ar pārējām pasaules valstīm, lai atrastu ilglaicīgu risinājumu. Tāpēc visām ANO dalību valstīm ir jāparaksta 51. gada konvenciju, lai mēs varētu atbilstīgi izvērtēt situāciju. Obermajer kungs. Priekšsēdētāji kungs, paldies! Runa ir par eh, vienu pus, līdz pusotru miljonu ieceļotāju eh, Vācijā, un mēs neredzam eh, bēgļu plūsmai galu. Nav nekādu pārsteigumu, ja visi no Junkera līdz Timermanam uzaicina cilvēks uz Eiropu un vēl uzslavē viņus. Izmaksas rada vienkārši miljārdu liels apmērs. Uh, mums ir līdz ar to mazāk līdzekļu Eiropas sociālo problēmu risināšanai un trūcīgajiem pašā Eiropā. Sociālo standartu mazināšana arī bagātājās eh, sa, Eiropas savienības valstīs radīs nopietnas problēmas. Un turpinās eh, islamizācija tiek radītas paralēlās kopienas, un tādējādi eh, mēs ignorējam arī teroristu draudus. Morvai kundze. Köszönöm. <clears throat> Orbán... Paldies, priekšsēdētāji tika pieminēts uh, Orbāns uh, un Ungārijas valdība. Jums var patikt viņi vai nepatikt, bet viena lieta gan ir skaidra. Šeit ir runa par milzīgu daudzumu nelegālo bēgļu. Orbāns un Ungārijas valdība izsakās miljoniem Ungārijas iedzīvotāju, miljoniem Eiropas iedzīvotāju vārdā. Mēs vēlamies aizsargāt savu zemi un mēs vēlamies aizsargāt Eiropu. Varbūt mūsu liberālie draugi atceras arī to, ka agrāk to sauca par demokrātiju. Lēmumu pieņēmēji neizgāja agrāk no tā, ko izlēma maza elite, bet gan klausījās, ko cilvēki grib. Agrāk runāja arī par uzskatu brīvību, domu brīvību. Ir pats par sevi saprotams, ka ir <clears throat> Tas nav, nav pats par sevi saprotams, ka par šādiem jautājumiem kā bēgļi, kas pārpludina Eiropu, runā tikai virtuvē. Tagad vārds komisijas vicepriekšsarātājiem Timermans kungam. Paldies, priekšsarātāji, pavisam īsi reaģējot uz dzirdēto. Vispirms teikšu pavisam skaidri, mēs saskaramies ar milzīgu krīzi, un ir arī skaidrs, ka Eiropa nevar, nevar uzņemt visus pasaules bēgļus. Tas nu ir skaidri jāpasaka. Honorevole, la informo, Onorevole, no, si calmi perché le spiego. Godāti deputāti, lūdzu, ievērojiet kārtību. Ļaujiet man paskaidrot, saka priekšsarētājs. Noteikumi atļauj piecus izteikumus vien, eh, brīvā mikrofona procedūrā. Jūsu grupas pārstāvs runāja. Es nevaru jums dot vārdu. Lūdzu, nepārtrauciet man. Lūdzu, vicepriekšsēdētāji, turpiniet la prego di rispettare no ho detto di no la parola al vicepresidente Timmermans forse kundze es atvainojos eh, šobrīd runā komisijas vicepriekšsēdētājs Humanitārā situācija prasa rīcību visos līmeņos, dalību valstīs, Eiropas Savienībā, dalību valstu iekšienē, Eiropas Savienības iekšienē un ārpus tās. Es vēlos pateikties parlamentam par eh, vadošo lomu šajā jautājumā, par spēcīgo atbalstu komisijas nostājai. Šis ir ceļš uz priekšu. Ja mēs darīsim to, par ko vienojāmies, un darīsim to ātri, mēs tiksim galā ar šo jautājumu un parādīsim Eiropas iedzīvotājiem, ka mēs varam tikt galā, ka mēs uh, Eiropā spējam tikt galā. Uh, Treškārt, eh, dzirdot dažus komentārus, ja jūs nevēlaties palīdzēt bēgļiem, ja nevēlaties darīt neko citu, kā tikai pie robežām spiest viņus atpakaļ, nu tad sakiet tā un nemēģiniet rast eh, aizbildinājums, ka cilvēki, kas ierodas Eiropā, nav bēgļi. Tie ir meli. Vismaz esiet godīgi un pasakiet, palīdziet cilvēkiem un viss. Nesakiet, ka viņi nav bēgļi. 80% no cilvēkiem, kas ierodas šodien Grieķijā, var tikt klasificēti kā bēgļi. Tāda ir realitāte šodien. Of course, the refugee... Protams, ka bēgļu krīze ir saistīta ar problēmām. Neviens nenoliedz, ka šādas problēmas pastāv. Tās ir jārisina. Mums ir jāuzlabo kontrolas ārējām robežām, mums ir daudz ātrāk eh, jāidentificē cilvēki, jāņem pirks nospiedumi, viņiem ierodoties, eh, lai saprastu, kuriem cilvēkiem pienāks patvērums un kuram nē. Tie, kuriem nē, ir jāsūta atpakaļ, no kurienes viņi ir nākuši. Mums tas jādara ātri, un tas ir arī jāīsteno tuvākajās nedēļās. Bet stāvēt malā un klaigāt, ka viss ir slikti un cilvēkiem ir jāpazūd no Eiropas, nu tas nav nekāds risinājums šai problēmai. Un visbeidzot vairāk komentāru tika izteikti par situāciju Ungārijā. Es vēlos jums pateikt, ka šorīt komisija nosūtīja administratīvu vēstuli Ungārijas eh, valdībai, prasot skaidrojumu atsevišķos jautājumos saistībā ar to, kā viņi ir izturējušies pret eh, robežu kontrolas un patvērumu politikas īstenošanas eh, noteikumiem. Un tad balstoties uz viņu atbildi, mēs tad tālāk reaģēsim. Paldies! La parola al Consiglio. Tā, padoms vārdā. Šmita kungs, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs. Bēgļi, kas bēg no kara. Nu, tā nav brīva izvēle. Vienkārši viņiem nav brieži e, cits izvēles. Mēs runājam par humanitāro situāciju. Pārvietās personas, protams, kā arī paši vēlētos palikt iespējami tuvu, bet kaimiņu valstis ir tieši tās, kuras šobrīd gaida visvairāk arī mūsu palīdzību, lai varētu sniegt pirmās palīdzību šiem cilvēkiem. Šodien, cik vien iespējams, mums ir jāizvairas no situācijas, ka šie izmisušie cilvēki uzsāk ļoti bīstamo ceļu uz Eiropu, kas jau šobrīd prasījuši pārāk daudz upurus. Te ir vairāk jautājumu. Padomājiet, apšaubīt, ka kāds tēvs, kurš ir zaudējis savu bērnu, kurš gan norāda, ka ir gatavs uzņemties visus riskus, uh, lai nokļūtu Eiropā. Tieši tāpēc, ka jau divus gadus viņa bērni nav spējuši mm, baudīt nepilnu dzīvi. Tādēļ eh, tie, kas apšauba šā tēva motīvus, vai tiešām viņam bija tik ilgi jāgaida un kādēļ viņš bija šādā situācijā? Šī humanitārā krīze, kā daudzi no deputātiem norādīja, reizē skaidri izgaismo mūsu spēju aizsargāt savas vērtības, tās, ko mēs uzskatām par savu lepnumu. Un Eiropas parlaments uzskat, ka ir jārīkojas, lai piedāvātu risinājums šai krīzē. Eiropas rīcībai ir jābūt spēcīgai, aptarošai un tādai, kas spēj reaģēt uz nopietniem izaicinājumiem. Eiropa spēj un var risināt šo situāciju solidārā veidā. Grazie, grazie. La diskusione. Paldies. Līdz ar to esam pabeiguši šīs diskusijas. Tālāk nākamais darbkārtības jautājums balsošana. You, um, vote, to... Kolēģi, uzsāksim tūlīt balsošanu, bet uh, Muzēļa kungs laikam vēlas ko teikt. Priekšsādātājs kundze, paldies. Es lūdzu vārdu, jo svētdien Francijas dienvidos, īpaši Alpu un starp, eh, starp Alpiem un Vidzjūru, bija milzīgi plūdi un tas ir radījis milzīgus materiālu zaudējumus um, un arī cilvēku gājuši bojā. Atsevišķi cilvēki ar bezvēsts pazudušie. Un es domāju, ka ir, protams, Eiropā jāizrāda solidaritāte. Arī prezidents Olons, kas ieradīsies rītdien, un būtu ļoti svarīgi, lai mēs izrādītu rītdien viņa vizītes laikā uh, arī savu līdzjūtību un draudzību uh, arī pieminot visu, ko jābājošos. Tātad es aicinu jūs to izdarīt rītdien. Jā, paldies, ka jūs arī aktualizējat šo jautājumu, pieminot šo traģēdiju. Un, jā, es domāju, ka mēs tieši jautājumu varētu rītdien arī tā, arī attiecīgi pieminēt. Piedošana, jā, man ir iebildumi pret balsošanas sarakstu. Jo geja ziņojums par globalizācijas fondu Manuprāt, budžeta komiteja tad sacīja, ka sagatavos savu atzinumu, bet tad sanāk, ka e, tur ir problēma, jo šīs deputāts pārstāv tieši to pašu vēlēšanu apgabalu, par kuru arī uzņēmumi ir runa. Nu, varbūt, ka izrādās, ka šī problēma nepastāv. Tomēr es uzskatu, ka tas nav īsti piemērots veids, kā var šī jautājumu risināt. Un es aicinātu šo jautājumu tagad vai nu izņemt no darbkārtības, vai arī uh, pēc tam tad eh, vajadzētu tomēr attiecīgi priekšsādātājiem organizēt debats ar komiteju par to, ka nav pieļaujama šāda situācijas atkārtošanās nākotnē. Gal galā tas rada jautājumu par konfliktu, uh, eh, interešu konfliktu. Tas nav labi. Jā, ja, paldies. Es domāju, tad ne, šeit nebūs atbildes, jā. Ja? Labi, mums ir vēl cits jautājums par reglamentu, lūdzu. Par reglamentu, jā? Ja? Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos norādīt, ka tur nav nekāda konflikta. Tur nekas mm, pretiesisks nav konstatēts. Galu galā mēs runājam par konkrēto valstī, nu, un ka tā nevajadzētu tur, nu, tur par to balsot. Nē, tas tā nav. Te nav nekā pretiesiska. Šis ir veids, kā arī īstenībā deputāti var parādīt, ka viņi ir cieši saistīti ar saviem vēlētājiem. Labi, kolēģi, tagad sāksim balsošanu. Un sāksim ar Stevensa ziņojumu.